Šrilankas valdība tiek aicināta sadarboties ar ANO ģenerāla sekretāru attiecībā uz šī ziņojuma saturisko pusi. Paldies komisāru kungam, un ar to mēs noslēdzam debats par Šrilanku, un balsosim par šo rezolūciju pēc debatēm. Mūsu nākamais darba kārtības jautājums ir Azerbaidžāna. Un es dā, dodu vārdu Vergiet kundzei, kura uzsāk šīs debatas. Priekšsēdētāja kungs uh, runāju pirmā, un tas ir kas pavisam jauns, esmu nedaudz satraukta. Jā, kad, tagad um, atkal atgriežamies pie situācijas Azerbaidžānā. Demokrātiskā situācija ir pietiekami dramatiska, bet tā ir valsts, kas uh, ir uh, būtisks uh, partners uh, Eiropas Savienības austrumu partnerības ietvaros. NVO pārstāvji. Uh, stāsta par pārkāpumiem, par cilvēktiesību pārkāpumiem, par uh, korupciju, kas valda, demokrātijas vērtības ir teorētiskas, es uh, vērtības arī. Vai nevajadzētu izdarīt secinājums no tā, uh, kas ir noticis ārā valstīs un prasīt no mūsu austrumu partneriem? Uh, to, ko ne bijām prasījuši no Lībijas, Tunīsijas, Eģiptes valdībām, vai mums nevajadzētu komisāra kungs nu, rīkoties um, tā, lai demokrātija valdītu šajā valstī, ja mēs nu būtu tādi prasīgāki. Un no pārnes puses es domāju, ka uh, rezolūcija, ko esam sastādījuši, ir nu tāda minimāla profila uh, rezolūcija. Mēs uh, atturēsimies balsojumā tādēļ. Paldies. Tagad nākošais runātājs būs Tanaka kungs. Priekšsēdētāja kungs, Azerbaidžāna diemžēl ir pusautoritāriski vienas partijas valsts politiskā uh, opozīcija tiek knapi paciesta. Decembra vēlēšanas gluži paredzami uh, sniedz rezultātu Alijeva jaunās Azerbaidžānas partija tajās uzvarēja šo vēlēšanu noturēšana pati par sevi vēl nenozīmē būtisku progresu demokrātijas virzienā. E, ziņojums, ko sniedz OECD, saka, ka normāla politiskā dialoga patiesībā nebija, jo plašsaziņas līdzekļi tika ierobežot. Mēs dzirdam atkal jaunas ziņas. Atvainojiet, Tanaka kungs, vai jūs varētu lūdzu runāt mazliet lēnāk, jo tulk to lūdzu. Tagad mēs dzirdam ziņojumus par opozīcijas partiju aktīvistu un žurnālistu apcietinājumiem. Tas nav nekas jauns. Šeit parlaments labi zina Alijeva režīma dabu, un tas ir tikai jauns atgādinājums. Azerbaidžāna ir Eiropas padomas dalība valsts, tā ir arī Eiropas Savienības autruma partnera attiecības valsts. Azerbaidžāna ir parakstījusies līdz ar to, ka tai vērtīgas ir demokrātija un cilvēku tiesības. Azerbaidžāna maksā tūkstošiem naftas dolāru, lai paskaidrotu ārpasaulē par to, ka viņu režīms ir ārkārtīgi miermīlīgs. Paldies! Predes kungs, nākamais runātājs. Uh, Paldies, priekšsēdētāji! Es sākšu ar uh, labo ziņu. Divu blogu rakstītāju atbrīvošana, Haidadzes un uh, Abdulēla atbrīvošana ļoti pozitīva. Bet visādi citādi Azerbaidžānā situācija ir eh, satraucoša. Žurnālisti tiek eh, eh, izsakot un iebiedēti, tāpat cilvēktiesība aizstāv tiek iebiedēti un dažkārt tiek notiesāti. Pēc martā un aprīlī notikušajām protesta akcijām Bakū ir radušās ļoti nopietnas eh, šaubas par Azerbaidžānu, jo Azerbaidžāna ir parakstījusi cilvēku tiesību un pamatbrīvību hartu, un šķiet, ka Azerbaidžāns varas iestādes nav sapratušas, ka tām ir jānodrošina dialogs ar pilsonisko sabiedrību. Te netiek prasīts nekādas spēka pozīcijas, bet mēs ceram, ka mēs varēsim sadarboties ar Azerbaidžānu Eironest ietvaros. Paldies! Un tagad dodu vārdu Šākas kundzei. We... Paldies priekšsādātāji, mēs pozitīvi vērtējam Adnan Hažizade un Emina Abdilējava atbrīvošanu no cietuma, bet eh, tā arī vienīgā labā ziņa Azerbaidžānā eh, tiek ierobežota izteikšanās eh, brīvība un ir notikuši nosodām notikumi pēc eh, miermīlīgām demonstrācijām. Jaunieši, opozīcijas aktīvisti tiek vajāti un iebiedēti. Daži demonstrāciju dalībnieki ir notiesāti vēlās naktas tiesās, kad cilvēkiem nebija iespējams izmantot uh, jurista pakalpojumu, un šie juristi arī, kas viņus vēlējās aizstāvēt, ne, nezināja, kur šīs tiesas notiek. Uh, Eh, jauniešu kustības eh, organizācija ir eh, slēgta pēc valdības lēmuma. Šī iebiedēšana ir jābeidz. Azerbaidžānas valdības zaudē savu uzticamību, tā pārkāp konvenciju, ko, konvencijas, kuras tāpat ir parakstījusi cilvēktiesību un pamatiesību jomā. Mēs vēlamies, lai prezidents Alievs tur savu vārdu un arī Eiropas Savienības zaudēs savu uh, ticamību, ja tā uh, Uh, neparedz reālas uh, sekas uh, šiem notikumiem Azerbaidžānā. Paldies! Paldies! Un Lunačekas kundzei vārds tagad. Paldies, priekšstādātāja kungs! Pirms dažām dienām eh, Briselē, Eiropas parlamentā, tik svinīgi atzīmēta Eironest eh, darbības sākšana. Azerbaidžāna ir šīs organizācijas eh, viena no līdzstiprinātājām un tā uzņēmās ievērot demokrātiju, brīv, runas brīvību, plašsaziņas līdzekļu brīvību, pulcēšanās brīvību un tā tālāk. Uh, No um, 2010. gada jūlija um, par šīm tēmām tiek runāts sarunās starp ES un Azerbaidžānu. Un tas notiek um, tādēļ, ka ir satraucoši, kā pēdējo divu mēnešu laikā Azerbaidžānas valdība ir vērsusies pret demonstrantiem. Uh, Tie ir jaunie uh, cilvēki, kas ir organizējuši savas aktivitātes caur Facebook un uh, plašsaziņas un līdzekļiem. Viņi ir sodīti, viņi ir saņēmuši sodas līdz divu ar pus uh, gadu cietumsotiem ar pamatojumu, ka viņu um, īpašumā ir bijuši narkotikas. Vismaz 30 personas, kas ir mierpilni um, protestējušas, uh, ir naktīs bez um, publikas um, dalības un bez. Uh, um, advokātu palīdzības nosodīt, viņi saņēma cietumsodu 5 līdz 8 dienu ilgumā. Tas, dārgie kolēģi un komisāri kungs, tas ir nepieļaujami, un mēs aicinām kopīgā rezolūcijā, kur ir sastādījušas 5 lielākās politiskās grupas, lai visi šie cilvēki tiktu uzreiz atbrīvot, lai tiesisks valsts principi, uh, mēdī un runas brīvība patiesi tiktu. Uh, īstenot, kā Alīja kungs 2005. gadā solīja, un viņš teica, ka neviens žurnālists netiek izsakots Azerbaidžānā, viņam jāpilda savu solījumu. Un es ļoti ceru, ka izdosies līdz starpparlamentārai tikšanai reizei, kas ir plānota jūnijā, panākt to, lai patiesi visi tiktu atbī, atbrīvot arī val, uh, avīzes redaktors Fatulājevs un valdība pildīs savus solījumus citādi jābūt konsekventiem. Paldies! Aicināšu politisko grupu pārstāvis. Kukan kungs, tautas partijas vārdā, lūdzu. Ďakujú, e, pane predsedo. Stav demo... Paldies, priekšsēdētāji. Vyvolāvā oprávnené znepokojenie. Situācija Azerbaidžānā tiešām ir ļoti problemātiska. Ir problēmas vārda brīvības, plašsaziņas līdzekļu brīvības jomā un daudzās citās jomās. Uh, ir notikuši incidenti, kad cilvēkiem ir uzbrukts, tie ir nolaupīti, vai no nu opozīcijas pārstāv tie ir bijuši, vai arī žurnālisti. Azerbaidžānai un citām šī reģiona valstīm ir jāsaņem skaidrs signāls, ka cilvēku tiesību un pilsoņu tiesību pārkāpumi nav pieņemami. Ja šīs valstis vēlas piedalīties mūsu partnerattiecības instrumentos, šīm valstīm tad ir jāievēro cil Eiropas cilvēktiesību standarti un vērtības. Šie notikumi skar visu Dienvidu Kaukāzu reģionu. Es vēlētos jums atgādināt, ka pieaug spriedzes starp Azerbaidžānu un Armēniju. Kalnu Karabaha arī ir problemātiska zona, kas var radīt drošības riskus visam reģionam. Pieņemot šo rezolūciju, Eiropas Savienībai ir jāapzinās, ka ir jābūt mums vairāk proaktīviem Azerbaidžanam visā šajā reģionā, jāņem vērā mūsu pieredze no konflikta Grūzijā, un mēs nedrīkstam pieļaut, ka līdzīgas traģēdijas notiek tālāk. Paldies! Nākamais runātājs bija Geņina kungs, kas runās socialistu un demokrātu vārdā. Priekšsēdētāji, situācija Azerbaidžānā tiešām ir problemātiska un mums ir jābūt nobežīšamies. Es gribētu īpaši pieminēt Savalana Hadžieva gadījumu. Es domāju, Azerbaidžāns varas iestādēm jāsaprot, ka mierīgas demonstrācijas ir jebkuras demokrātiskas valsts politiskās dzīves sastāvdaļa un politisko uzskatu un viedokļu daudzveidība ir absolūti nepieciešams jebkurā demokrātiskā sabiedrībā. No otras puses jāsaka, ka ļoti žēl, ka Azerbaidžānu un Baltkrieviju mēs izskatām vienu pēc otras nedēļu pēc tam, kad Azerbaidžāna tika sveikta kā Eironest parlamentārās asamblēs dibinātāja. Mums ir nepieciešama konstruktīva sadarbība gan ar šīs valsts valdību, gan ar pilsonisko sabiedrību. Mums ir jādara vairāk vairāk nekā tikai jāpieņem šādas te rezolūcijas steidzamā kārtā. Partnerattiecības ir ļoti laba platforma sadarbībai. Es jūtu, ka ir jauna vēlme no Azerbaidžānas puses izvērst politisko dialogu. Jūnijā PCC tiksies Azerbaidžāna, un es domāju, ka šajā apvienotajā parlamentārajā komitejā jārunā par cilvēktiesībām un arī jāmēģina konsekventāks dialogs ar šo valstu veidot. Paldies, Vigēnin kungs! Tagad došu vārdu Grējumam Vatsonam, kas runās liberāļu liberāļu un demokrātu grupas vārdā. Priekšsēdētā es uzdrošinos ierosināt, ka Azerbaidžāna kā un tāpat arī citas valsts šajā reģionā satrauc Eiropas iedzīvotājs cilvēktiesību standartu ziņā, bet mūsu grupa nepiekrīt Viganina kunga paustajiem. Masu informācijas līdzekļi Azerbaidžānā nav brīvi, vēlēšanas nav godīgas un pilsoņi tiek pakļauti dažkārt vardarbīgai rīcībai no valsts puses. Miermīlīgās demonstrācijas, eh, kas notika pēdējā laikā, tika apspiestas eh, vairāk tādā stilā, kas raksturīgs arābu ne Eiropas Savienības valstīm. Eh, tas ir tāds kā 18. gadsimta režīms, kurš cenšas nospiest opozīcijas režīmu. Eiropas Savienības kaimiņu attiecību politikas ietvaros mums ir jāuzstāj uz reformām un ne tik daudz varbūt jācer uz naftu, kas plūdīs caur Nabuko ga, uh, cauruļvadu. Paldies Vacankungam un tagad Hautalas kundzei vārds zaļo grupas vārdā. Paldies priekšsēdētāji! Demokrātija un cilvēktiesība un tiesiskuma ievērošana ir neatņemama sastāvdaļa jaunajā asociatīvajā līgumā, par kur šobrīd tiek vestas sarunas ar Azerbaidžānu. Neievērojot eh, šos principus, Azerbaidžānā nav iespējama kopīga nākotne ar Eiropas partneriem, tāpēc gribētu pievienoties kolēģiem, kuri norādīja, ka mums ir ļoti skaidri un objektīvi jārunā ar saviem partneriem austrumu partnersadarbības ietveros. Mums nevajadzētu domāt, ka uh, Mēs, eh, ja mēs spiedīsim Baltkrieviju, tad ar to tiksim cauri ir Azerbaidžāna arī dažās citās austrumu partnerības valstīs smagas problēmas. Un es ceru, ka eh, pētījums, kurā līdzdarbojas arī apakš, eh, cilvēktiesība ap, apakškomiteja, ka viņi izskatīs situāciju sīkāk, kāda ir cilvēktiesība situācija šajās valstīs. Paldies! Paldies! Un tagad vārds Paškas kungam. Paldies, priekšsēdētāji, Komisāra kungs, Azerbaidžāna ir eh, ļoti specifisks Eiropas Savienības partners. Tā ir viena no Eirones dibinātāju valstīm un tāpēc eh, tā ļoti lielā mērā iegūst no privileģētās sadarbības ar Eiropas sadarbību. Valsts, kurai ir šāds eh, status, noslēdzot līgums ar Eiropas Savienību, apņemas respektēt demokrātijas cilvēku tiesību un tiesiskuma principus, kas ir uh, elementārs priekšnosacījums šādai sadarbībai. Tāpēc nav pieņemams. Kā tiek uh, arestēti žurnālisti, jaunatnes organizāciju pārstāvi un uh, pilsoniskās sabiedrības pārstāvi, vai arī tiek aizliegts mierīgas demonstrācijas, vai arī tiek izmantots fizisks spēks un spiediens pret protestētājiem. Es ceru, ka baronis Ashton un tāpat arī Eiropas komisija uh, liks spiedienu uz Azerbaidžānas valdību un darīs zināmu Azerbaidžānas valdībai mūsu bažas par cilvēktiesību pārkāpumiem. Runāt par mūsu rezolūcijas projektu, es domāju, ka komisijai vajadzētu dot augstie pārstāvjiem mandātu šajā sakarībā. Paldies! Hyvä komisāri, on jokseenkin irvokasta. Priekšsēdētāja kungs, godātā, godātais komisāra kungs. Eironest sadarbības kontekstā mums ir noteikti jārīkojas tā, lai mēs runātu ar Azerbaidžānu par šiem te būtiskiem cilvēktiesību pārkāpumiem. Abas valstis, Baltkrievija un Azerbaidžāna, ir jāaicina respektēt Eiropas Savienības pamata principi un vērtības. Mums ir jābūt kritiskiem, taču mums ir jāsaprot, ka lietas notiek arī ārpus eh, mūsu reģionu. To, ko mēs vērojam Arābu valstīs, arī tur pre, eh, opozīcijas pārstāvi tika apcietināti un demonstranti arī dabūja ciest. Azerbaidžānā pamatiesības joprojām netiek pilnībā baudīts visā sabiedrībā. Ir uh, jāmēģina šī, šai valstī likt saprast, ka uh, arī opozīcija ir tiesības aktīvi darboties. Paldies! They... Kelīkungs. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Situācija Azerbaidžānā tiešām, um, Azerbaidžāna pievilus mūsu cerības. Šī valsts šķiet virzījās uz priekšu, bet cilvēktiesības tajā ne, netiek cienītas. Vārda brīvība, preses brīvība, tās ir pamata brīvības jebkurā demokrātijā, kas ir funkcionējoša. Tāpat arī Azerbaidžānā ir eh, ieslodzīto spīdzināšana. Mm, un ir daudz dažādi arī tiesiskuma pārkāpumi. Mēs veidojam ciešas attiecības ar šo valsti, mums ir nepieciešams dialogs. Es eh, piekrītu Vatsona kungam, ka mums arī jābūt stingrākiem savā attieksmē. Uh, jo pārāk mīksta un pielaidīga attieksme neko nemanīs šajā situācijā. Mums nepieciešams dialogs, sadarbība, taču jāizvirza arī savas prasības attiecībā uz vārda brīvību, runas brīvību un noteikti arī preses brīvību. Paldies par uzmanību. Paldies. Tagad došu vārdu repakungam. Paldies. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Vārda brīvība, pulcēšanās brīvība, tās ir universālās cilvēktiesības un pamattiesības, tas ir stūrakmens demokrātiskai sabiedrībai. Žēl, ka draudi, apspiešana tiek izmantot kā līdzeklis, lai apklusinātu sabiedrību. Azerbaidžāna ir Eiropas padoms dalībvalsts, un tās pienākums ir cilvēktiesības ievērot. Uh, MR rakstītāji, žurnālisti, pilsoniskās sabiedrības aktīvi uh, locekļi. Tiem uh, netiek dota iespēja brīvi paust viedokli un piedalīties demonstrācijās. Jauniešiem mm, nedod iespēju izmantot uh, jaunās tehnoloģijas, un tas ir ironiski, jo drīzāk tas valstī palīdzētu, ja būtu aktīva un daudzveidīga pilsoniskā sabiedrība, ja tāda rastos. Azerbaidžānā jābūt demokrātijai, jāatbalsta um, šīs demokrātiskās tiesības kaimiņa attiecību ietvaros. Paldies, Landsberģi kungs, nākamais runātājs. Mr. President. Priekšsēdētāji. Rezolūcija par Azerbaidžānu pauž mūsu bažas par Ziemeļāfrikas notikumu atbalsošanos mūsu Eiro partnerības valstīs. Azerbaidžānas valdībai e, vajadzētu izvairīties no rīcības, kas to padarītu līdzīgu Ziemeļāfrikas, Krievijas vai Baltkrievijas vadītājiem. Tas ir brīdinājums, kuru mēs izsakām politiskā dokumentā. Dažos rezolūcijas punktos ir kritika, kas varētu tikt izteikta skaidrāk. Teksta redakcija, piemēram, par pasliktinājušos eh, cilvēktiesību situāciju, eh, to vajadzētu paskaidrot, ka nesenā laikā tas ir noticis, jo mēs nerunām par daudzu gadu ilgušu attīstību, mēs runājam par pēdējā laika notikumiem. Šī pavasara sākumā Azerbaidžāna arī ļoti būtisku progresu veica dažās jomās. Uh, Ķīnā, Irākā, Izrēlā, Krievijā, Saudarābijā, Uzbekijā un citās valstīs ir vēl lielāka cilvēktiesība pārkāpuma. Azerbaidžāna izskatās labāk nekā šīs manas nosauktās valsts. Es ceru, ka šī, rezu... es cerēju, ka šī rezolūcija varēja būt nedaudz līdzsvarotāk. Paldies, Bancīlas kundze, lūdzu nākamā runātāja. Paldies, priekšsēdētāji! Azerbaidžāna ir uh, aktīvas sadarbības uh, partnere Eiropas Savienībai austrumu partnerības ietvaros un tāpat arī kā Eironesta dibinātāja valsts. Tā ir jāievēro savas saistības attiecībā uz Eiropas Savienību, jāievērto demokrātija, cilvēktiesības un uh, jānodrošina arī uh, cilvēktiesību konvencijas uh, nosacījumi. Azerbaidžāna ir parakstījusi arī citus startautiskus līgumus Valsts, kas vēlas, lai tajā tiktu atbil, atzīta demokrātija pasaules mērogā, tā nevar apspiest uh, savus iedzīvotājus, īpaši jauniešus. Tas nav pieņemams, ka uh, jaunieši netiek pielaisti eksāmeniem, tāpēc, ka viņiem ir uh, savādāk politiskie uzskati. Mēs, uh, kā Eiropas partneri, gribētu prasīt, lai Azerbaidžāna turpina dialogu ar pilsonisko sabiedrību katram ir jābūt iespējai paust savu viedokli brīvi. Jāveicina komunikācijas, piekļuvi internetam un uh, saziņās starp Eiropu un Azerbaidžānu. Paldies! Un pēdējais - Palecka kungs. Paldies, priekšsādātāji! Uh, šodien Azerbaidžānai ir divas sejas. No vienas puses Azerbaidžāna ir uh, progresīvi augoša ekonomiska valsts, tai ir naftas resursi un tā virzās uz priekšu sarunās ar Eiropas Savienību par asociatīvā līguma noslēgšanu. Tā līdzdarbojas Eironest asamblējā un veic citas darbības. Otra šīs ceļa, šī puse ir aresta, cilvēku aizturēšana, preses ierobežošana un citas lietas, ko kolēģi ir jau aprakstījuši. Domāju, ka Baku valdībai ir uh, jāieklausās saviedzīvotāju viedoklī, jo nedrīkst dzīvot ar šādām divām sejām. Eiropas Savienībai ir daudz dažādu instrumentu tās rokās, un Eiropas Savienībai ir jāveic, jāpieņem savu lēmumu. Paldies! Un tagad vārds komisāram Andorkungam. You, Paldies, priekšsēdētāji, godātie deputāti! Notikumi Azerbaidžānā cilvēktiesību un demokrātijas jomā joprojām mūsos visos raisa nopietnas bažas. Pēdējo dažu gadu laikā mēs redzam satraucošas, satraucošas notikumus šajā jomā. 7. novembrī 2010. gadā notika parlamentu vēlēšanas, un ar to nepietika, lai mēs uzskatītu, ka ir būtisks progress demokrātiskajā attīstībā šajā valstī panākts. Ir dažas citas jomas arī, kur mēs uzskatām, ka Azerbaidžānai vajadzētu uh, rīkoties vēl vairāk un aktīvāk, lai rīkotos pilnīgā saskaņā ar saistībām, ko tā ir uzņēmusies uh, Eiropas padomas dokumentu kontekstā. Pirmkārt, eh, preses brīvība ir žurnālistu vajāšana, tāpat arī draudi žurnālistiem un notiek dažādi draudi izteikšana plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem. Atsevišķi žurnālisti arī ir apcietināti. Tālāk pulcēšanās brīvība mani ļoti satrauc. Pēdējie mēneši ir bijuši tādi, kuros ir bijusi represīva darbība pret dažādām demonstrācijām, kas ir bijušas organizētas. Mm, ieskaitot arī demonstrācijas, kuras inspirēja Arābu pavasars. Ir tiek veikti dažādi represīvi pasākumi pret šo demonstrāciju dalībniekiem, un mēs ar nožēlu konstatējam, ka tas tā notiek. Eiropas Savienībai ir atbildība sniegt ļoti skaidru viedokli par to, ka demokrātija, cilvēka tiesības ir ļoti svarīgas, un arī tiesiskums ir jāievēro. Šādus signālus mēs nosūtījām Azerbaidžānam eh, prezidenta Barozo vizītes laikā uz Baku janvārī, un līdzīgs signāls mēs raidīsim arī turpmākajā laikā. Cilvēktiesības un demokrātija ir mūsu sadarbības stūrakmeņi partnerattiecības un sadarbības nolīguma arī tie ir iekļauti. Pagājuši gadu mēs izveidojām jaunu apakškomiteju tiesiskumam, brīvībai, drošībai, cilvēktiesībām un demokrātijai mūsu sadarbības Eh, ietvaros. Demokrātija ir centrālā tēma mūsu sarunās, gatavojot jauno asociācijas nolīgumu ar Azerbaidžānu. Mēs eh, vēlamies debatēt par šiem jautājumiem ar Azerbaidžānu. Eiropas Parlaments vienmēr ir aizstāvējis demokrātiskās vērtības, sastājoties sakros ar partneriem, arī Azerbaidžānā. Un jums ir Eiropas Savienības un Azerbaidžānas sadarbības komiteja, kas ar to nodarbojas. Paldies! Paldies, komisāra kungs! Līdz ar to debats par Azerbaidžānu ir beigušās un balsosim par rezolūciju pēc tam, kad būsim beiguši runāt par nākamo darba kārtības punktu, kurš ir Baltkrievija.